Labi, dārgie draugi, es piedāvāju sākt mūsu sanāksmi. Klāt nesot mūsu priekšsēdētājai, kura atrodas citā sanāksmē un kura mani lūdza viņu aizstāt, sāksim sanāksmi. Jūs uh, uz sava galda atradīsiet koordinātoru uh, sēdes lēmumus, Un eh, ja nekāda iebilduma nav no jūsu puses, tad šie ehm, lēmumi tiks eh, uzskatīti par apstiprinātiem. Tātad jūs varat vēl līdz mūsu sēdes beigām izteikt iebildumus, ja tādi ir. Pirmais darbkārtības punkts ir eh, regulas priekšlikums, kas groza tātad vīzu kodeksu Vīdes kodeks regula, un mēs sniedzam Lība komitejai atzinumu un došu vārdu mūsu referentam Ujelei kungam. Demontes kundze runās viņa vietā. Lūdzu, Demontes kundze, jums vārds. Yes, thank you very much. Liels paldies. Runājot par turismu un transporta jomu, jau iepriekšējās diskusijās daudz rezultātu ir sasniegti. Uh, Eiropas parlamentā par vīzu paketi no komisijas. Tātad ir priekšlikums par uh, vīzām. Pirms trim gadiem bija šis priekšlikums komisijas. Jaunais priekšlikums ir vērsts uz procedūru tālāku vienkāršošanu attiecībā uz īstermiņu vīzu izsniegšanu. Ir līdzsvars starp ekonomikas un drošības aspektiem vīzu politikā. Ideja ir piesaistīt vairāk turistu Schengenas zonai ar vīzu atvieglojumu. Uh, piešķiršanu, bet neapdraudot Eiropas pilsoņu drošību. Līdz ar to tas arī veicinās izaugsmi un nodarbinātību turismu sektorā. Tas palīdzēs Eiropai uh, saglabāt savu uh, vispopulārākā turisma galamērķa vietu. Uh, un tiks vienkāršots uh, procedūras tiem, kas uz īsu laiku grib ierasties Eiropā. Tas ietaupīs arī izmaksas un būs mazāk birokrātija. Ļaujiet man nedaudz pastāstīt par lielākiem sasniegumiem. Tātad uh, ir uh, samazināta no 15 uz 10 dienām šī, uh, šis laiks, uh, termiņš un uh, var iesniegt arī vīzas pieteikumu citā dalībvalstī, ja uh, valstī nav pieejama vēstniecība. Vienkāršota procedūra ļauj arī tiešsaistē pieteikties uz vīzām. Un, lai veicinātu īstermiņa uzturēšanos un turismu, um, tiks atļauts uh, arī pieteikties robežpārējais punktos uz vīzām. Salīdzinot ar priekšlikumu, kas tika pieņemts plēnārsēdē, ir rezultāti, kas nav iekļauti jaunajā komisijas priekšlikumā, piemēram, obligāta daudzkārtējas vīzas izsniegšanas procedūra, tur ir izmaiņas un tagad ir tāda pakāpju veidu sistēma. Un ir arī ideja par eh, šo te kultūras vīzu, bet tas neparādās, un tas neparāda pozitīvu pieeju eh, kultūras eh, mantojumam. Un arī nevar izskaidrot, kāpēc ir pieaugušas vīzu cenas. Tā kā tas ir teikts ietekmes novērtējumā, aizvien vairāk turistu, kas ierodas Eiropā, ir tādi, kuriem vajag vīzas. Uh, gan absolūtos skaitļos, gan uh, arī uh, uh, monetārā izpratnē. un ir 175% pieaugums kopš 9. gada līdz 16. gadām. Un kopējais ieradušos skaits ir pieaudzis tikai par 38% un absolūtos skaitļos bija apmēram 11 miljoni cilvēki, kas ieradās no Ķīnas, 5,5 miljoni no Krievijas, 3,1 miljonus no Āfrikas valstīm un 2,4 miljoni no Turcijas. Un eh, tas ir uh, turistu uh, mītnēs uh, Eiropā 2016. gadā. Uh, ir eh, paredzēts iesniegt eh, vēl papildus grozījumus eh, komisijas priekšlikumam, proti pagarināt daudzkārtējās vīzes derīgumu termiņu saskaņā ar citu valstu vīzu sistēmām, saklabāt ilgākus derīgumu periodus un nevis šo pakāpēt sistēmu, ko piedāvā komisija. Tas uh, neveicinās eh, eh, šo vīzu izsniegšanu. Likutīgiem eh, ceļotājiem, kas ievēro likumu, varētu ļaut iesniegt pieteikumus citas dalībvalstis konsulātā, ja konsulāts ir vismaz 500 km no dzīves vietas, jo īpaši lielās valstīs. Uh, ir jāveicina arī Eiropas kopējā turismu stratēģija, ir eh, tam labi piemēri. Es eh, ar prieku uzklausīšu jūs komentārus un ieteikumus. Merci, Madame Demont. Paldies, Demons kundze. Tagad uzklausīsim ēnu referentus. Eh, ja nemaldos no ETP e grupas, tas ir Vims Vandekams. Priekšsēdētāji, liels paldies. Es arī varu tātad ar prieku aizstāt kādu kolēģi, Lodu Montero, kura vēl um, bauda savu bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un tāpēc es viņu šeit aizstāšu priekšsādātāju kungs. Šis ir tāds delikāts jautājums. 2014. gadā mēs jau ar Eiropas komisiju uh, diskutējām par vīzu politikas jautājumiem. Toreiz tas bija eh, steidzamības eh, kārtā skatīts jautājums, un toreiz parlaments eh, noraidīja komisijas priekšlikumu, bet pa šo laiku lietas ir attīstījušās, un Eiropas Savienībā mēs vairs neesam tik sti strikti. Mēs uh, esam saraksta lejas galā, pasaules turismu organizācijas sarakstā, kad ir runa par vīzu izsniegšanu. Un šeit ir dažādi faktori. Ir turisti, kas piesakās uz vīzām, tad ir cilvēki, kas um, ir, piemēram, kā jūrnieki, kuram vajag vīzas. Uh, Viņi tātad ceļo profesionāla apsvērumu dēļ, un ir arī um, šeit liela saikne ar ne nelegālo un legālo imigrāciju. Klaudija Montero atbalsta jauno komisijas priekšlikumu, un tomēr viņa šeit uh, izsaka vairākas iebildes. Pirmkārt, mēs jautājam, vai Elektroniskā vīzu uh, pieteikšana arī šajā priekšlikumā ir uh, pietiekami labi atrunāta, jo, piemēram, Kanādā un ASV iespēja pieteikties elektroniski uz vīzu un elektroniski noturēt interviju, ka tur Kanādā tas ir daudz labāk atrunāts nekā pie mums, un šī te elektroniskā pieteikšanās procedūra izskatās ļoti smagnēja. Un otrkārt, to jau pieminēju, šeit tātad ir jārunā arī par cilvēkiem, kas regulāri ceļo uz kādu valsti vainu, tāpēc, ka viņi ir jūrnieki vai zvejnieki, un tad rodas jautājums, vai viņiem nav pārāk bieži jāpiesakās uz vīzu, uh, un eh, cilvēkiem tad eh, nav īsti skaidrs, kā, kāda tad ir situācija Eiropas Savienības dalību valstīs. Šeit es domāju par 36. A pāntu komisijas priekšlikumā, kur ir runa par mēnešu skaitu, kas ir jāievēro ziņošanai no dalībvalstu puses. Mūsu jautājums ir, vai to nevarētu noregulēt tā elastīgāk, un vai 2014. gada priekšlikums šeit nebūtu labāks nekā tagad um, pieejamais priekšlikums. Un tad priekšstādātāja kungs kāds pavisam sarežģīts punkts, vismaz mans viedoklis ir tāds ieņēmumi no vīzu politikas. Šeit tā tiek uh, ieteikts, eh, būtu jāizmanto turismu mērķiem, bet tad ir jautājums, kā tad eh, ieņēmumi no vīzu eh, izsniegšanas, tad lai tiek novirzīti turismam. Tie bija jautājumi no Montero kundzes, un es no Klaudijas puses vēlu referentam veiksmi strādājot pie šī dokumenta. Paldies! Paldies, Vim! Tagad no EKR Slotovska kungs, lūdzu, jums vārds. Dziękuję bardzo. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par to, ka jūs sagatavojāt šo projektu. Šeit ir runa par to, lai tie, kuri var legāli ieceļot Eiropas Savienībā, lai viņiem tas būtu vieglāk izglītības, ģimenes apsvērumu dēļ vai turisma uh, Eh, dēļ, kas ierodas Eiropā, un eh, lai viņi var apmeklēt eh, mūsu um, apskats objektus un iepazīt mūsu kultūru. Un tas nāk par labu arī, protams, mūsu ekonomikai. Transparentas, jeb caurskatāmas um, vīzu procedūras veicinās to, ka mēs saglabāsim savu spēcīgo pozīciju. Bet Eiropai ir arī milzīgs imigrācijas spiediens un ir svarīgi rūpēties par to, lai uh, vīzu sistēma nekļūtu par tādu veidu, kā nelegāli ieceļot. Um, tātad ir šis komisijas priekšlikums, un mums ir jāuzmanās, uh, jo tiek samazināts termiņš uz desmit dienām, un es nezinu, vai tam ir kāds pamatojums, jo vīzas pieteikums ir rūpīgi jāizskata. Un es uh, domāju, ka riski ir lielāki nekā iespējamais ieguvums. Uh, Referentē teica, ka ir nepieciešams eh, paraudzīties, kā citās valstīs tas notiek, piemēram, Amerikā. Tur ir mūsu piektais grozījums vai arī septītais. Eh, ASV ir vīzu sistēma, kas ir efektīva un eh, līdzsvarota ņemot vērā arī imigrācijas politiku. Tātad eh, šeit eh, tas nozīmē, ka mums nevajadzētu apdraudēt mūsu drošību, domājot tikai par turismu. Paldies, Latovska kungs! Alde, grupas vārdā Janoš Rādošs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Aldes vārdā es atbalstu komisijas pamatpriekšlikumu, kas uh, atvieglo un padara lētāku vīzu saņemšanas procedūru, un tajā pašā laikā es eh, atbalstu arī referenta atzinumu priekšlikumu, kas iet roku rokā ar komisijas priekšlikumu. Mūsu eh, priekšlikumā mēs eh, aicināsim vēl tālāk vienkāršošanu, piemēram, uh, runājot par um, papildu dokumentiem, kas ir jāizniedz, tur vajadzētu tādu lielāku vienotību ieviest, un mēs arī aicināsim, lai optimāli tiktu izmantotas digitālās tehnoloģijas, eh, piesakoties uz vīzu tiešsaistē un arī visā vīzu saņemšanas procesā. Paldies! Merci! Paldies! No NF, Arnotu kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas piedāvātā reforma eh, vīzu kodeksā ir tāds pārsteigums eh, un eh, reti ir redzams, ka komisija stiprina um, mm, robežas, tātad es atbalstu divus svarīgus aspektus šajā tekstā. Uh, Pirmkārt, tātad, lai tiktu vienādoti pra, mehānismi, kā iegūst šīs te vairākārtējās vīzas, lai cīnītos pret krāpnieciskām praksēm, un arī mehānismi izveidota, izveidošana lai izdarītu spiedienu uz trešajām valstīm, kuras neizrāda labo gribu, lai atgu, atkal uzņemtu atpakaļ savus valsts valsts pietrīgos, kas nelegāli ir ieceļojuši Eiropas Savienībā bet teksts varēja iet vēl tālāk, paredzot iespēju dalību valstīm vienkārši apturēt Schengens vīzu izsniegšanu, ja um, šo valstu iestādes nedara to, kas tam ir jādara. Un uh, migrācija ir jāņem vērā valstu politikā, bet Bet kam tad ir uh, vajadzīga šī te reforma, ja tā neiekļaujas tādā saskaņotā politikā imigrācijas jomā? um, vajadzētu um, netik daudz klausīties uh, tajā, ko saka um, šīs te pro-imigrācijas organizācijas. Vai tiešām šajā situācijā ir uh, um, vērts uh, piedāvāt divreiz vairāk vīzu Āfrikas studentiem, tā kā tas valetā tika izņemts uh, samitā. Un ļaujiet man vērst jūs uzmanību uz diviem fenomeniem. Pirmkārt, šie te patvēruma meklētāji, kas atgriež savās izcelsmes valstīs, kur viņi saka, ka viņi ir apdraudēti. Uh, šie cilvēki būtu jāizraida un jāaizliedz viņiem atgriezties. Arī tiem, kas uzturs nelegāli um, Eiropas Savienībā pēc Schengenas vīzas uh, termiņa beigšanās. Uh, senāta ziņojums apliecina, ka uh, šis ir viens no svarīgākiem veidiem, kā ieceļot cilvēku nelegāli. Vai dalībvalstīm ir precīzi skaidri par šādu veidu krāpniecību? Nesen senātā bija uzklausīšana un uh, robeždienesta direktors paskaidroja, ka Šengens vīzu izsniegšana Alžīrijā uh, Um, bija saistīta ar milzīgu krāpniecību, un viņš teica, ka daudzi alžīrieši ierodas Francijā ar vīzām, bet pēc tam nedodas prom. Un uh, tie uh, ir lielā skaitā. Tātad tā ir valsts, no kuras ir otrais lielākais ieceļojušo skaits uh, nelegāli uzturošos Francijā. Uh, Un es domāju, ka būtu pienācis laiks pieņemt drastiskus pasākumus attiecībā uz Schengens vīzu izsniegšanu. Paldies! Paldies, Arnotu kundze. Ja neviens vairs nevēlas uzstāties, tad es lūkšu Serenas kundzi uzstāties komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, labdien! Es uh, vēlos teikt uh, dažus vārdus ievadām par 2018. gada uh, priekšlikumu. 2014. gada priekšlikums dažādiem iemeslu dēļ arī nekad netika apstiprināts, jo likuma devēji nespēja vienoties. Mēs atsaucām šo priekšlikumu, un tagad ņemot vērā jauno situāciju, migrācijas un drošības jomā, mēs izstrādājam jaunu orientētāku priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka esam tajā saglabājuši dažus no veicinošajiem aspektiem, kas bija 2014. gadā. Nu, uh, bija tāda neformāla vienošanās panākta par šiem elementiem. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums uh, dos ieguldījumu turisma attīstībā, ka vīzu izniegšana nekavēs turismu. Šī nodeva par vīzas izniegšanu ir ļoti samērīga - 20 eiro. Pie plus mīnus 20 eiro. Un mēs skait, centāmies noskaidrot, cik dalību valstīm izmaksā vīzas pieteikuma uh, Uh, izskatīšana, un uh, šie aprēķini ir sarežģīti. 80. Tātad šī uh, cena ir tāda, ja mēs ņemam vērā inflāciju pirms uh, 2006. gada, kad uh, šī cena tika noteikta, tad šis pieaugums nevienu neaturēs no ceļošanas uz Eiropu un vīzu nodevas uh, uzdevums ir nevis gūt peļņu, bet vienkārši sekt dalību valstu izmaksas, izskatot vīzu pieteikumus. Un uh, šeit būtu 205 miljoni eiro gadā. Uh, saistībā ar šiem vīzu pieprasījumiem. Un 2014. gadā bija obligāta prasība par daudzkārtējām vīzām. Tagad šī prasība nav obligāta, bet mēs uzsāksim tādu pasākumu, ka ja uh, ir izpildīts noteikts prasības, tad uh, dalībvalsts izsniegs vīzas uz 3 līdz 5 gadiem. Tas bija galvenais šķēršļis 2014. gadā dalību valstis uh, atzina, ka atsevišķ, ar atsevišķām valstīm var būt uh, šāda pieeja, kur ir zemes migrācijas risks, piemēram, attiecībā uz Krieviju, bet citām valstīm ir augstāks risks Tā tad var mainīties dzīves apstākļi, nodarbinātības status un šādas ilgtermiņa vīzas rada risku, bet tagad uh, ir iespējama diferencēta pieeja ņemot vērā risku. Mums uh, ir saglabāt uh, priekšlikums par uh, tātad šis projekts par vīzu izsniegšanu uz ārējām robežām, bet ir pastiprināti drošības pasākumi, ja dalību valstis to piemēro. Es gribu atgādināt, tas ir fakultatīvs pasākums. Uh, fakultatīvs risinājums tām dalību valstīm, kuras vēlas to darīt, izsniedzot uz īsāku termiņu, lai veicinātu turisma attīstību, tad ir jāizpilda noteiktas prasības. Tāpat ir jāizvērtē šie uh, projekti uh, saulaicīgi un ir iepriekš jāinformē par šādiem pasākumiem. Deputāti arī runāja par to, ka ir eh, jāturpina digitalizācija un Ja esat iepazinušies ar eh, pagājušā gada septembra komisijas paziņojumu, mēs runājam par vīzu politikas nākotni un norādām, ka ir nepieciešams ieviest modernās tehnoloģijas, lai uh, uzlabotu vīzu pieteikumu izskatīšanu, bet ir arī tādi pasaules reģioni, kur nav viegli piekļūt mūsdienu modernām tehnoloģijām. Mēs negribam tādu izslēdzošu sistēmu tādēļ izveidot, bet šo uh, Ruden uzsāksim vairākus pētījumus, lai izvērtētu, kā to varētu izdarīt arī attiecībā uz šo vīzas uzlīmi, kas arī ir e, tā kā savā veida šķērslis, jo tas ir jā sagatavo, ir jāievēro dažādi drošības pasākumi, bet arī viltotāji, protams, seko šim progresam un piemērojas un atteikšanās no šādiem pasākumiem tātad palīdzētu atrisināt šīs problēmas un pātrināt procedūru, jo nav nepieciešams, vairs nebūs nepieciešams nogādāt ceļošanas dokumentus konsulātā šim vīzas pieprasītājam. Un atsakoties no uzlīmēm, tātad eh, būtu atrisināts eh, vairākas problēmas bet eh, nā, šobrīd mēs nekādus priekšlikumus neizteiksim. Vispirms pabeigsim šos pētījumus, un tad nākotnē varētu tikt ierosinātas izmaiņas juridiskajā pamatā bet esam iekļāvuši šajā priekšlikumā iespēju dalību valstīm izmantot elektroniskās platformas vīzu pieteikuma iesniegšanai. Tāpat dokumentu skenēšanai, kuri mm, ir jāuzrāda papīra formā konsulātām. Esmu gatava atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, ja tādi ir. Paldies, Serencens kundze. Es vēršos pie eh, referentes de Monte kundzes. Vai jums ir kādi komentāri? Vēlētos eh, pateikties eh, kolēģiem, kuri izteicās. Paldies par šiem ierosinājumiem. Es domāju, ka Pilnīgi eh, noteikti eh, referents eh, vēlas uzlabot situāciju saistībā ar turistu vīzām. Šobrīd tas vēl nav labi izanalizēts, jo šīs vīzas ir 10% no Eiropas Savienības PVN. Un, tur ir jāņem vērā, kāda tam ir ietekme mēs varam ieņemt tādu ierobežojošu pozīciju, tomēr jāstāsta, eh, kāda ir situācija, kādas ir iespējas, eh, kas saistās ar digitalizāciju un inovācijām, jo kurā gadījumā es eh, kolēģiem. Mm, kolēģi informēšu par visu šo, kas, to, kas tika minēts, un tad varēsim pāriet jau nākamajā fāzē. Paldies! Paldies, Demons kundzei! Mūsu darba grafiks, 11. septembris grozījuma iesniegšanas termiņš, balsojums mūsu komitejā 9. oktobrī par atzinumu, Libe komitejā, kas ir atbildīgā komiteja, balsojums 5. novembrī. Nav vēl zināms, kad tiks izskatīts plenārsēdē, domājams līdz gada beigām. Nākamais uh, darba kārtības punkts - Eiropas darba iestādes izveide. Uh, atzinums atbildīgai komitejai, kas ir uh, nodarbinātības komiteja. Tagad vārds mūsu referentam, atzinuma sagatavotājam. Priekšsēdētāji, man ir tas prieks uh, jūs iepazīstināt ar uh, priekšlikumu par Eiropas atbalsts darba iestādes izveidi. Eiropas Savienība eh, pamatā ir eh, šis eh, vienotais tirgus, kas balstās uz vairākiem pīlāriem. Pirmkārt, Eiropas konkurences tiesības, kas nodrošina taisnīgus, vienlīdzīgus konkurences noteikumus uzņēmējiem, uzņēmumiem, uzņēmumu, kas pārk pārkāpja šos konkurences noteikumus, var rēķināties ar naudas sodiem līdz pat 10% apmērā no apgrozījuma uh, pasaules mērogā. Otrais uh, pīlārs ir eko, Eiropas sociālās uh, un darba tiesības. Un godātie kolēģi uzdod jums jautājumu, kādēļ uh, nav paredzēti nekādi efektīvi sodi uzņēmiem, kas pārkāpja sociālo uh, tiesību pamatus. Un tam visam ir uh, nopietna ietekme, un uh, tagad uh, Eiropas darba aģentūrai būtu jau uh, nodrošina uh, darba tiesību ievērošanu, informācijas apmaiņu starp attiecīgajām uh, iestādēm. Un tas varētu aizpildīt to robu, kas šobrīd pastāv šai jomā attiecībā uz darba koordināciju. Un uh, mums būtu jāatbalsta kā transporta komitejai šāds priekšlikums. Un šeit ir trīs svarīgas lietas. Pirmkārt, pašreizējā uh, sociālā likumdošana uh, transporta jomā saskaņā ar uh, regulu, kas pieņem 2006. gadā, ir paredzēts, ka dalību valstis uh, Uh, konsultējas attiecībā uz uh, kontrolas īstenošanu ceļu satiksmē, bet, diemžēl, šāda informācijas apmaiņa notiek tikai nelielā apmērā. Un šai iestādēji uh, vajadzētu dalību valstu sadarbību uh, o, o, koordinēt, organizēt, nodrošinot o, drošu datu apmaiņu. Tāpat par darba tiesību piemērošana satiksmes nozare ir izšķirīgi svarīgi, lai notiktu informācijas apmaiņa starp dalību valstīm. Šāda informācijas apmaiņa pastāv un iestādē būtu tā jāatbalsta un jāturp turpina. Tālāk um, ir Eiropas uh, transporta uzņēmumu uh, reģistrs. Eiropas Savienība uh, dod iespēju izveidot uh, tādu apvienotu struktūru uh, starp dažādiem reģistriem, kas pastāv dalību valstīs. Un ir jau uh, transporta uzņēmumi Eh, pagātnē arī eh, rupjī pārkāpuši, teiksim, eh, pastāvošos noteikumus šai jomā un kontrolētāji būtu jāinformē arī par nodarbinātības situāciju konkrētā uzņēmumā, un tas būtu solis uz priekšu, lai nodrošinātu sociāli taisnīgas Eiropas uh, Uh, izveidi. Es ar interesi uh, ieklausīšos kolēģu uh, viedoklī un gaidu no jums arī grozījumu priekšlikumus līdz nākamajai trešdienai, pulksten 12. Paldies! Paldies, Deķenkungs! Un nākamā uh, ānu referenta no ETP grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Tātad eh, gribu teikt, ka nevaru atbalstīt šādu aģentūru, jo šis uh, saīsinājums Elā ir eh, tāds, tā tad ir svarīgs pasākums, tas ir viss, ko mēs darām, lai samazinātu ļaunprātības, lai veicinātu labāk sadarbības starp dalību valstīm, gan uh, Eh, domājot par darba devējiem, darba ņēmējiem, viss šīs iniciatīvas ir pelnījušas atbalstu. Turklāt vienotājs tirgus balstās uz eh, personu brīvu pārvietošanos, preču brīvu apriti. Un tā kā šobrīd mums pietrūkst uh, darbinieku, un tieši tādēļ darbinieku mobilitāte ir ļoti svarīga. Viņiem ir jābūt informētiem par savām tiesībām, par tiesisko regulējumu, un arī darba devējiem ir jāzina, kādas viņ, kādi viņiem ir pienākumi. Tādēļ šī Eiropas darba aģē, iestāde būtu platforma, kas uh, Eh, gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem nodrošinātu tiem nepieciešamo informāciju par likumdošanu, par spēkā esošo atalgojumu sistēmu 27 dalību valstīs par saistībām, kas izriet no koplīgumiem. Uh, un e, viņi tad būtu informēti par e, to, kas ir jādara. Un šī e, situācija ir ļoti atšķirīga, piemēram, Francijā. Darba algai ir ļoti sarežģīta sistēma, sarežģīti elementi, un šī sistēma ir grūti izprotama gan maziem vidiem uzņēmumiem, gan pašiem uh, strādājošiem, un tā dēļ šāda informācijas apmaiņas platforma būtu ļoti liederīga. Un tāpat šī informācija būtu regulāri jāaktualizē, tai būtu jābūt pieejamai visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Man priecēja tas, ka referents runā par aģentūru šai gadījumā. Sākotnēji bija paredzēts izveidot vienkārši Eiropas biroju. Bet tagad esam visi vienprātīgi, ka eh, būtībā tā jābūt Eiropas darba aģentūrai. Un mūsu parlamenta eh, komisijas un padomas kopīgā paziņojumā ir ierakstīts, ka tiek veidotas aģentūras tā ir. Tātad eh, jārunā par aģentūrām, ja tiek veidot šādas struktūras, nu, un tādēļ nav šaubu par to, ka tas būs nevis birojas, bet aģentūra. Tālāk par kontroli un mediāciju es iestājos par sadarbību, informācijas apmaiņu, kopīgu kontroli pie nosacījuma, ka dalību valstis ir iepriekš uh, piekritušas šādiem pasākumiem, ka mm, netiek, uh, nenotiek iejaukšanās dalību valstu iestāžu kompetencē, ka tā netiek sašaurināta un ka ir jāievēro spēkā esošie Eiropas Savienības tiesību akti. Šodien mēs runājam par aģentūru, bet uh, drīz mums varbūt būs arī jādomā par to, ko, kur šī aģentūra atrodīsies. Un ņemot vērā trīs Eiropas iestāžu kopīgo paziņojumu, mums izraugoties šīs aģentūras atrašanās vietu būs jāņem vērā gan demogrāfiskie aspekti, gan uh, gan citi aspekti un jāņem, jāpievērš uzmanība arī tam, lai būtu šie mobilitātes aspekti ņemti vērā. Mēs, mums ir ja tāpat jāatbalsta mediācijas pasākumi Un, ja ņemsim vērā visu iepriekš minēto, tad dalī šīs aģentūras atbildības joma būs uh, tāda, ka tā nodrošinās visu nepieciešamo informāciju, un tāpat šī aģentūra raudzīsies uz to, ka viss uh, gadījumā jāstrādājošais pāriet no vienas uh, sistēmas uz otru, lai tiktu novērsti jebkādi pārkāpumi un ļaunprātības. Un Eiropas Tautas partijas grupas vārdā esmu paredzējis iesniegt arī grozījumus un ceru, ka kopā ar ēnu referentiem mums izdosies nonākt pie visiespējamiem kompromisiem. Radovska kungs. Slodovska kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Arī vēlējos pateikties uh, autoram par sagatavoto atzinumu. Diemžēl šīs dokuments nekliedē EKR grupas bāžas par šo ierosinājumu. Gribu pat teikt, ka mums ir arvien vairāk šaubu par šādas iestādes izveidi vai tiešām tas atbilst Eiropas tiesību normām. Vai tiešām šādu veidojumu var saukt par aģentūru? Šis uh, jaunais uh, formulējums, šis jaunais termins, kas tiek izmantots, man rada šaubas. Es domāju, ka komisijai pirmkārt vajadzētu atteikties no vēl jaunu aģentūru veidošanas un rast citu vārdu. Protams, šis Ela eh, ir skaists nosaukums, un tā būtībā jau tad ir vienalga, vai tā būs aģentūra vai birojas. Un piekrītu šādā ziņā. Lukaševskas kundzei, bet tāpat laikā nevar iedomāties, ka birojām būs tik plašas kompetences, ka uh, tas attiek, strādās attiecībā uz visiem uh, visām Eiropas dalību valstīm e, transporta jomā. Un e, šeit eiro kontrolas grupa ir pieminēta tikai dokumenta beigās, kaut gan tieši pateicoties šai organizācijai mums ir uzdevies uh, izdevies uzlabot saziņu, ir izveidot dokumenti daudzās valodās visiem šoferiem. Uh, Un tāpat ir uzlabota darbs arī attiecībā uz sankcijām, un šāda, šāda pieeja maksā daudz lētāk nekā atkal jaunas birokrātijas uh, izvēršana Eiropā. Tāpat mm, nekas nav teikts par to, kā šis birojs varētu sniegt atbalstu uzņēmumiem. Uh, it īpaši tiem uzņēmumiem, kur nevar samaksāt visas šīs maksas, it īpaši pēc tam, kad stāsies spēkā direkt, jaunais direktīvas projekts par nosūtītiem darbiniekiem. Mums tāpat ir jārunā par ļaunprātīgu rīcību no transporta uzņēmuma puses. Uh, Daudzos gadījumos biroja pilnvaras ir pārāk plašas un uh, būtībā iejaucas nacionālo iestāžu kompetencē, kuras uh, var rīkoties efektīvāk. Jau uh, piektajā pantā ir minēts, Eh, tas, ka ir jāpārbauda atbilstība konkrētam eh, līguma pantam. Es nezinu, kādēļ nevarētu uzdot šiem birojām vienkārši veikt, eh, tā, darboties kā vidutājam starp dažādām dalību valstīm. Šajā, tāpat ir runa par to, ka aģentūra varētu koordinēt kopīgas inspekcijas vai pat uh, dot rīkojumu tādas veikt. Manuprāt, tā šeit notiek iejaukšanās dalību valstu kompetencē. Un tādēļ tas viss nevis kliedē manas bažas, bet tās vēl pastiprina par to, kā tad notiek sadarbības starp biroju un dalību valstīm. Saskaņā ar šo projektu šis birojs konsta, eh, koordinēs ne tikai nacionālās uh, inspekcijas, bet pat ierosinās šādas inspekcijas veikšanu, kontrolas veikšanu, un uh, mūsu grupa ir paredzējusi sagatavot grozījumu šim atzinumam, bet mums ir drīzāk uh, kopumā negatīva nostāja pret šo projektu un uh, iepazīstoties ar šo dokumentu, jā, jāatzīst, ka mūsu nostāja ir vēl negatīvāka. Paldies, Slatovska kungs, tagad Radoša kungs. Nē, Radoša kungs nevēlas uzstāties, tad Šorš Bārs. Bahs. Paldies! Vispirms vēlos uzteikt kolēģi par veikto darbu. Jā, kad viņš runāja par uh, iekšējo tirgu un godīgu konkurenci, jā, viņš pievērsās ļoti svarīgam tematam, uh, un uh, kas pamato šīs aģentūras vai iestādes izveidi un, un būtībā ir steidzami nepieciešams izveidot šādu uh, struktūru, un tā jau nav jauna doma. Mišels Barņē, kad viņš 2013. Uh, gadā bija iekšējā tirgus komisārs, jau par to uh, runāja, jo sociālajā jomā ir daudz trūkumu, ko mēs esam konstatējuši arī attiecībā uz darba nosacījumiem un it īpaši uh, tātad uh, transporta jomā. Protams, atbildīgā ir nodarbinātības komiteja, nevis mēs. Bet m, mm, arī uh, šeit nevar teikt, ka tas viss ir saistīts tikai ar darbi, darbinieku norīkošanu. Nē, tas neaprobežojas tikai ar to. Tālāk es um, baidos arī, ka ja mēs nepiešķirsim pietiekamus līdzekļus šai aģentūrai, tad tā būs tāds bezdobains tīģeris. Run, jau tika pieminēta kontroles uh, īstenošana. Šobrīd katrā uh, valstī ir jāsagatavo ziņojums par veikto kontroli, cik uh, ir gadījumos tas bijis un cik tas viss ir bijis liederīgi, tad uh, valstis um, vai nu neizpilda izvirzītos mērķus vai vispār um, neko neziņo. Un es mm, tiešām uh, baidos, ka ja līdzekļi netiks piešķirt, tad arī šī aģentūra nebūs efektīva. Uh, kolēģe Lukašēska jau pieminēja, un es arī pievienojos tātad jautājums. Uh, Eh, cik lielā mērā ir jābūt eh, kopīgai darbībai ar dalību valstīm. Nevar eh, rīkoties pret dalību valstu gribu, ir jāievēro šo valstu kompetence un aģentūrā ir jānodrošina pievienotā vērtība. Tāpat mediācija, manuprāt, ir svarīgs jautājums. Ne jau katrs strīds būtu jānosūta uz Eiropas Savienības tiesu, bet jau iepriekš um, būtu jācenšas šis uh, strīds noregulēt starp dalību valstīm un rast risinājumu. Un es varētu, gribētu pieminēt arī sociālo partneru iesaistīšanu Tātad, ka uh, ne tikai jākonsultēs ar partneriem, bet jau aktīvi viņi vai proaktīvi ir jāiesaista šai darbā. Paldies! Paldies, Žorž! Revlodalons kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Eh, manuprāt, eh, šis te ziņojuma projekts iet eh, pareizā eh, virzienā, un tas arī atspoguļojas eh, komisijas teiktajā. Ir skaidrs, ka ir jāņem vērā arī gaisa transporta dimensija. Un ir skaidrs, ka ir jābūt iespējai kontrolēt ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Uh, Un ir svarīgi, eh, lai eh, cilvēki, eh, kas tiek pieņemti darbā, ka uz viņiem tiek attiecināti augsti standarti, un tajā pašā laikā vajadzētu arī paplašināt kontrolas iestādes pilnvaras Eh, lai novērstu negodīgu konkurenci transporta eh, tirgu, un eh, ir grozījumi, kuri paredz iekļaut piekļuvi Eiropas uzņēmumu reģistram tieši tātad, ceļu pārvadājumu jomā, un tādā veidā būs iespējams veikt efektīvākas operācijas inspektoriem, kuri ir atbildīgi par kontrolu uz ceļiem, un tajā pašā laikā es uzskatu, ka ņemot vērā to, kādas ir prerogatīvas iestādēm, ir jāņem vērā tātad eh, valstu eh, kompetence, lai nebūtu eh, konfliktu. Un ir jābūt iespējai pieņemt lēmums, kuri ir saistoši. Es vēlu jums veiksmīgu darbu, lai būtu veiksmīga viedokļa apmaiņa ar referentu. Anu Tūkundze, lūdzu. Eh, paldies eh, priekšsēdētāji, paldies eh, referenta kungs. Jūs ziniet, ka pastāv Klemenso mm, teiktais, ja jūs vēlties tātad mm, aizmirst par kādu problēmu, izveidojiet komisiju, šī formula projām ir aktuāla. Tā kā Eiropas Savienība ir saskārusies ar ierobežojumiem tad eh, mēs joprojām varam turpināt eh, pārfārāzēt eh, Clemenceau. Ir ļoti daudz komisāru un ļoti daudz aģentūru, un tātad ierosinājums rada jaunu iestādu, un tas ir tāds kā simptomātisks priešakums. Un katru reizi notiek viens un tas pats. Un cilvēkais vien mazāk tam tic un ir eh, nepieciešams eh, piemērot eh, Eiropas likumdošanu, lai novērstu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus. Bet, dārgie kolēģi, vai jūs tiešām uzskatāt, ka tas kaut kādā veidā reāli uzlabos apstākļus mūsu darba ņēmējiem? Jo tam ir jābūt mērķim, tātad, vai tas samazinās endēmisko bezdarbu Eiropas Savienībā? Es uzskatu, ka tas drīzāk skārs eh, valsts iestāžu darbu, eh, eh, jo pastāv šāda sistēma, kas ir izveidota balsoties uz absolūtām dogmām. Un ņemot vērā šos apstākļus, šo pārmērīgo likumdošanu, ņemot vērā robežu, kuras ir viegli šķērsot, Eiropas eh, eh, Savienība eh, atbalsta negodīgu konkurenci. Mūsu strādniekiem, mūsu autovadītājiem. Kā jūs to saprotat, tad esmu ārkārtīgi skeptiski noskaņot attiecībā uz šo jauno aģentūru. It kā tas ir solis virzienā uz sociālu Eiropu, e, iespējams, e, tas bija tāds mērķis, e, tomēr, kā jau visi labi nodomi, tad, tad, tad tas nevienmēr noved pie veiksmīgu rezultātu. Paldies! Paldies! Tagad vairs komisijai. Lūdzu. Liežo. Kungs, lūdzu. Eh, paldies, eh, priekšsēdētāji! Eh, labdien visiem! No sākuma paldies referentām par šo ziņojumu projektu. Un es arī vēlētos jums pateikties par spēcīgu atbalstu tām, kā tiek izveidot šī iestāde. Un paldies par atbalstu šīs iestādes darba kārtībā iekļauta transporta kompetence. Es izteikšos pavisam īsi, es vēlētos iekļauties pāris mm, komentāros. Pirmkārt, es ņemu eh, vērā vairākus grozījumus, eh, kurus izstrādāja reference, lai stiprinātu dalībvalstīm pienākumu sadarboties eh, ar ELA, piemēram, skaidrs eh, termiņš dalībvalstīm iesniegt informāciju. Un, ja šādas eh, sadarbības no dalībvalstu eh, puses nav, tad komisija tiks informēta no ELA puses un komisija attiecīgi rīkosies. Vēlētos teikt, ka, manuprāt, šie grozījumi lielā mērā ir saskaņā ar daudziem komentāriem, kurus pauda vairāk šīs komitejas locekļi. Uh, Tad, eh, kad mēs sniedzām eh, prezentāciju par šo priekšlikumu, un tad eh, nākamais komentārs, es vēlētos atzīmēt to, ka referents ir licis uzsvaru uz šiem koleģiālu novērtējumiem. Tas tiešām ir ļoti svarīgi dalīties ar pieredzi starp īstenošanas iestādēm, lai būtu iespējams labot kontroli. Un tādēļ trešais komentārs. Referents ierosina arī iekļaut papildus atsaucē uz ceļu transportu, arī atsauci uz gaisa transportu, uz regulu no 2009. gada, un tik tiešām komisijas priešakums koncentrējās uz ceļa transportu, kur mēs redzam skaidru nepieciešamību, eh, tādu ļoti steidzamu nepieciešamību uzlabot īstenošanu, un lai būtu īstenošanas instruments Un šādā kontekstā mums vajadzētu paturēt eh, prātā eh, to, ka uz eh, ceļa nepastāv aģentūras. Ir aģentūra, tātad aviācijā EASA, un tādā ziņā potenciāli varētu būt paplašinājums EASAS kompetencēm. Un tā arī ir, eh, eh, ka Ela, eh, šī mm, iestāde, kura topa, tur nav ierobežots kompetenci saraksts, tā ka mēs varam iedomāties to, ka šīs aktivitātes Ela tiks paplašinātas ne tikai ceļu transportu nosacot, bet arī aviāciju. Un šorīt mēs daudz runājām par aviāciju, kā jau uz to norādīja mans ģenerāldirektors. direktors un Digi mūs eh, sagatavo ziņojumu par sociālajiem jautājumiem aviācijas jomā, un eh, šis ziņojums eh, tiks publicēts šī gada beigās. Līdz ar to mēs rūpīgi pētām, vai ir nepieciešamība pēc jauna izcinošanas instrumenta, vai tā ir jābūt ēla, vai arī vajadzētu paplašināt kompetenci uh, EASAI. Līdz ar to es vēlētos eh, teikt, eh, ka eh, mums šis jautājums ir jāaptur atvērts. Un tad mans pēdējais komentārs savukārt saistās ar 16. grozījumu, kur referents ierosina inspektoriem izmantot tiešu piekļuvi informācijai caur ERU un IMA, un es vēlētos teikt, eh, ka vispārīgi eh, komisija eh, pilnībā atbalsta šo vispārējo mērķi, lai būtu vieglāk piekļuvi inspektoriem informācijai. Vienīgais jautājums, kādu uzdodam, ir vai Elas šī regula ir īstā vieta, kur iekļaut šo noteikumu, ņemot vērā šo piekļuvi inspektoriem ERU un IMA, Eh, vai eh, to eh, vajadzētu iekļaut sektoru ceļa likumdošanā. Un tas ir tas, ko mobilitātes pakotnes trīs referenti ir ierosinājuši grozījumā. Un nu, tātad tās ir tās četras piezīmes, komentāri, ko vēlējos paust. Vēl es vēlētos pieminēt to, ko teica Rudoski kungs, kurš gan šeit vairs nav. Un tātad kāda ir pievienotā vērtība uzņēmumiem izveidot šādu aģentūru? Es domāju, ka te ir tik tiešām ļoti skaidra un vienkārša atbilde. Uzņēmumi, kuri ievēro Eiropas Savienības noteikumus, viņiem ir priekšrocība. Uh, E, tādā e, e, ziņā, ka ir uzņēmumi, kuri neatbilst noteikumiem, un līdz ar to viņi maksā sodus. Un tad ir vēl viena lieta, ko minēja Baha kungs. Ir skaidra loma paredzēta arotbiedrībām. Tik tiešām, ja pareizi sapratu, tas ir paredzēts. Regulas projekta struktūrā jo arot biedrībām būtu loma tajā, kas tiek saukta par iesaistīto pušu grupu. Tie ir mani galvenie komentāri, bet, kā jau es teicu, ievadvārdos, tad kopumā e, e, ir ļoti pozitīva attieksme attiecībā uz e, šo te ziņojuma projektu. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu uh, referenta kungam. Jā, paldies. Es tagad uh, dzirdēju dažas lietas, uh, uh, kuras pats arī labprāt pievienotu. Lukaševskas kundze, neskatoties uz šiem te semantiskajiem jautājumiem, kas vēl ir jānoskaidro, runājot par šo te nosaukumu, saturiski, manuprāt, mūsu viedokļi pārāk neatšķiras. Tas man ir jau skaidrs, bet es gribētu arī Baha kungam pateikt paldies. Tieši šis te ieteikums sociālos partners vairāk uzsvērt, ir um, ļoti būtisks aspekts. Un, protams, ka um, mums ir līdzīga pieredze um, no mūsu valstīm, un tāpēc mēs to arī pozitīvi varam novērtēt. Un par to mums noteikti vēl jāpadomā. Es uh, būtu pateicīgs, ja mēs arī saņemtu uh, papildus uh, grozījums un labprāt sadarbošos ar kolēģiem. Yeah, okay. Nu, Paldies! Vēlos atgādināt, eh, ka eh, datums termiņš eh, grozījumu iesniegšanai ir 12. septembris, 9. oktobris, savukārt balsojums Trump komitejā. Un tagad varam pieķerties trešajam darbkārtības jautājumam. Tātad normas saistībā ar CO2 emisiju standartiem jauniem liels noslēdz transporta līdzakļiem. Tātad referente ir no tautas partijas. Virkanens kundze. Tā ir. Vai Vims? Man liekas, ka viņa devās eh, projām eh, ar eh, kādu smago transporta līdzekli. Nu, tā tad nav referenta. Om ett konstminut. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit poste de deux minutes.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 C'est vrai, on a un petit peu d'avance, donc... Yes, euh... Mr. Chairman. Priekšsēdētāji kungs. Tātad vai jūs runāsiet? Dodu vārdu Vanda Kampa kungam. Viņš runās Virkunens kundas vārdā. Atvainojos, tātad. Man eh, bija jāaizstāja eh, Virkanens eh, kundze, un es vienkārši nolasīšu šo tekstu, ko viņa man iesniedza. Komisija ir ierosinājusi tās pašas CO2 emisiju samazinājumus jauniem lielas noslodzes transporta līdzekļiem. Kā tas ir ierosināts attiecībā uz pasažieru automašīnām, kas nozīmē, ka 2025. gadā 15% samazinājums uh, un 30. gadā savukārt 30% eh, samazinājums. Un eh, šie eh, mērķi, bazoties uz Virknēns kundzes teikto, nu, tie ļoti ambiciozi šiem liels noslodzes transporta līdzekļiem, tāpēc, ka mēs nevaram pilnībā tos salīdzināt ar pasažieru automašīnām. Un es eh, domāju, eh, eh, ka tas, ka mēs sasniedzam šo samazinājumu, sniegs dažādus risinājumus. Un ir labi atcerēties to, ka emisiju samazinājumi var tikt panākti arī attīstot risinājumus, kā piemēram kravas optimizāciju, tad braukšanu kolonnā, autovadītāju apmācību, un stimulu radīšanu flotas modernizācijai un atjaunošanai, e, kā arī nodrošinot investīcijas infrastruktūras attīstīšanai un uzturēšanai. Un e, kas ir jau sevišķi svarīgi, ir e, tas, kas notiek ar tehnoloģijām, ir jāņem vērā visas inovācijas. Un, diemžēl, aprēķina metodes nav tehnoloģiski neitrāls šobrīd. Un tāpēc esmu ierosinājusi komisijai izveidot šo te vēl tūīlu uh, metodiku aprēķiniem līdz 2020. Eh, gadam eh, un neizmantot šī brīža tank to wheel eh, metodi, lai labāk ņemtu vērā tātad reālo situāciju saistībā ar transporta līdzekļiem. Un es eh, domāju, ka ir svarīgi atrast eh, labu līdzsvaru starp mērķiem. Ir eh, jāatbalsta inovācijas, ir jāstiprina Eiropas konkurētspēju, kā arī ir jārada augsts kvalificēts darba vietas. Ehm, labu vēlējumu, Hanna! Si pour le cordial bon. Jā, sirsnīgi. Paldies, Vim, par Eh, to, ka eh, aizstājāt eh, Virkanēns kundze, un tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Kristīne, lūdzu, S&D vārdā. Paldies, priekšādātāja kungs. Eh, šīs eh, eh, normas tiek regulētas jau ilgu laiku, tomēr tieši attiecībā uz jaunajiem lielās noslodzes transporta līdzekļiem tās vēl nav noteikts un ir svarīgi, lai Eiropas Savienība ņemtu vērā savu apņemšanos saistībā ar 50. gadu un Parīzes vienošanos un mums vajadzētu rīkoties un izjūtot. Un brīdis, kad izjutīsim smagas sekas klimata pārmaiņām, tas jau būs par vēlu ir svarīgi noteikt eh, normas eh, gan eh, vieglajiem transporta līdzekļiem, gan smagajiem transporta līdzekļiem. Protams, ka inovācijas tas ir labi, tomēr tas ir labi arī mūsu industriālajai konkurencei, konkurētspējai. Ir jāņem vērā to, cik sarežģīta ir realitāte. Tiek izmantota ļoti dažādu veidu transporta līdzekļi, ir dažādi lietojuma veidi. Vandekumpa, Vandekumpa kungs var, var izteikties nedaudz klusāk. Un ir transporta līdzekļi, kuri eh, veica eh, garākas eh, distances, ir tādi, kur veica īsākas distances. Un uh, ir eh, jāizvērtē, kas ir eh, eh, reāli attiecībā uz šiem transporta līdzekļiem, ir jāizmanto diferencēta pieeja un ir jāsaprot, vai to ir iespējams izmantot. Un tiek paredzēts šo te likumdošanu arī pārskatīt, iekļaujot likumdošanā vairāk transporta līdzekļu veidu. Un e, visiem e, sektoriem ir jādod savs ieguldījums e, cīnā pret klimata izmaiņām, un transporta nozara nav nekāds izņēmums. Būs nepieciešams laiks, lai samazinātu smago transporta līdzekļu radītās emisijas. Un tik tiešām ir uh, dažādi uh, cerīgi risinājumi, kā piemēram atjaunojamā uh, degviela. Un, uh, Tas ir nepieciešams, ir eh, eh, nepieciešams konsolidēt mūsu likumdošanu nākamo gadu laikā, un ir svarīgs, lai parlaments būtu ambiciozāks nekā eh, komisijas saistībā ar šiem jautājumiem. Paldies! Tad Aldes vārdā dodu vārdu Redoškungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveitēt šo priešakumu. Es eh, domāju, ka tas eh, pilnībā atbilst eh, Eiropas Savienības modernajai vides politikai, un tas ir ļoti līdzīgs citām priešakumām, kurš saistās ar emisijām no pasažieru automašīnām un standartiem, kādus esam definējuši citā regulējumā. Un šī iemesla dēļ Aldis pozīcija arī ir ļoti līdzīga. Tādā ziņā, ka Mēs atbalstām pamata mērķus emisiju samazinājumam, ko ierosina komisija, un e, mēs arī esam atvērti ambiciozākai pieejai. Ražotāji apgalvo, e, ka šis e, priešakums, kas nāk no komisijas, 15 un 20 procenti ka tas ir pārāk ambiciozi, un viņi apgalvo, eh, ka modernie tehnoloģiskie procesi nevar garantēt eh, to, ka eh, šie mērķi tiks sasniegti. 2021. gads ir tas brīdis, kad notiks pārskats. Un šī regula stāsies spēkā pēc pāris gadiem. Līdz ar to būs tikai divi līdz trīs gadi, E, starp e, stāsās spēkā stāšanās brīdi un pārskatu, un tāpēc ir grūti pateikt, e, cik daudz tehnoloģija progresē šajā laika periodā. Mēs atbalstām ideju par to, kā vajadzētu būt metodikai šai tā will to will līdz 2021. gadam. Tas ir vienīgais realistiskais indikators emisiju līmenim. Un mēs arī uzskatām, eh, ka eh, eh, vektoru simulāciju vajadzētu atjaunināt, jo šī stimulācija tā nenosēdz jaunās tehnoloģijas, arī saistībā ar emisijām, un tā arī nenosēks tādas modernākas tehnoloģijas, kuras vēlāk parādīsies attiecībā uz to, ka tiek eh, samazināts CO2 emisijas. Un līdz ar to mēs atbalstām priekšlikumu no komisijas atjaunināt vektoru stimulāciju, un ar mūsu grozījumiem eh, mēs eh, centīsimies to pēc iespējas precīzāk nodefinēt. Paldies zaļo vārdā Dagon kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, šis ir eh, ļoti steidzams darba kārtības punkts, tāpēc, ka nav Eiropas Savienības likumdošanas attiecībā uz CO2 emisiju standartiem, nu, liels noslodz transporta līdzekļiem. Šīs emisijas visticamāk pieaugs par 9% starp 10. un 30. gadu, tāpēc, ka aizvien vairāk pieauga aktivitātes transporta jomā un bez emisiju samazinājumiem. Uh, dalību eh, valstīs eh, nevarēs eh, izpildīt emis, noteiktos emisiju mērķus. Un tad nākamā problēma par spīti tam, ka ir iespējams izmantot tehnoloģijas, lai samazinātu tātad, emisijas, maz ir izdarīts. Transporta op operatori un viņu uh, uh, klienti ir spiesti maksāt aizvien lielākus rēķinus. Un uh, tad, uh, tad, tad šo te transportu līdzekļu ražotāji Ķīnā, uh, Japānā, Kanādā, viņi jau ir uh, īstenojuši pasākumus, uh, lai uh, tad, tad, uh, regulētu šos, šos emisijas standārtus. Līdz ar uh, to um, šita, um, šī brīža situācija negatīvi ietekmē mūsu konkrēti spēju tirgu. Un balsoties uz komisijas ietekmes novērtējumu, jau uh, pie, pieejamās tehnoloģijas var ietekmēt samazināt eh, šīs tā, eh, emisijas eh, līdz 25. gadam par 50%, pat neņemot vērā to, ka varētu tikt realizēt citu pasākumu līdz 25. gadam. Un komisijas ietniekmes novērtējums liecina par to, ka mīnus 25% mērķis ir tātad, eh, dos lielu eh, eh, ieguldījumu un tas dos ražotājiem sasniedzamu mērķi. Tāpēc ir nedaudz sar, sa, pārsteidzoši, ka komisija nav izmantojusi rekomendācijas no saviem, savu ietekmes novērtējumu. Eh, komisijas ietekmes novērtējumā ir eh, norādīts arī eh, tas, ka šis mandāts ir labākais veids, kā vislabāk rīkoties tirgo, tāpēc mēs iesniegsim grozījumus, kas virzīt šajā virzienā, un mēs ceram, ka būs laba sadarbība ar referentu un ēnu referentiem. Paldies, priekšstādātāja kungs! Paldies, Dalundas kungs, Gonzalezas Peņas kundze no GOE, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Uh, par uh, eh, Virkunenes kundzes paveikto darbu, par šo atzinumu. Mēs jau sen zinām, ka ceļi nav eh, labā stāvoklī, darba apstākļi šoferiem ir tiešām ļoti grūti. Un eh, šāds regulējums varētu uzlabot situāciju šī te jaunā likumdošana varētu būt svarīgs uh, solis, uh, lai nodrošinātu to, ka šajā uh, sektorā arī tiek dots pietiekams ieguldījums sasniedzot uh, klimata pārmaiņu apkarošanu saskaņā ar Parīzes nolīgumu. Mums tas ir svarīgs aspekts. Mēs piekrītam komisijas pieejai to darīt pakāpeniskā veidā, un tomēr eh, mūsuprāt viņi nav bijuši pietiekami ambiciozi attiecinot eh, šo likumdošanu tikai uz vispiesārņojošākajām um, automašīnām. Mēs tagad necentīsimies šo vispārējo pieeju grozīt, jo ir svarīgi, lai būtu šāda vispārējā regula, bet mēs tomēr iesniegsim grozījus, lai uzlabotu šo regulējumu, lai um, netiktu pieļauta um, neievērošana, kas vājinās emisiju samazināšanu. Un uh, jāskatās arī, kas notiek Japānā, ASV un citās valstīs. Es runāju par minimālajiem uh, Uh, standartiem, obligātajiem standartiem autoražotājiem. Proti ir jāveicina uh, nulles vai zemu emisiju transporta līdzekļi. Tas, protams, dotu uh, garantijas arī investīcijām pētniecībā, lai tiktu veicināt šādu jaunu transporta līdzekļu izstrādu un ražošanu. Šī problēma uh, ir jārisina um, dažādos veidos, bet mums ir arī jāatbalsta sabiedriskais transports, jo īpaši dzelzceļš, kas ir vismazāk piesārņojošais transporta veids. Mums ir jāizmanto transports kā svīra, svīras uh, instruments, lai uh, virzītu uz priekšu zememisiju uh, transporta līdzekļu attīstību. Paldies! Tagad vārds komisijai. Rugametskas kundze no komisijas lūdzu, jums vārds. Thank you very much for inviting. Paldies, eh, ka ielūdzāt komisiju. Un paldies arī referentei par eh, diezgan īsu ziņojumu, kas eh, atvieglo manu darbu komentēt šo ziņojumu, bet sākumā gribu pateikt vairākas lietas, kas svarīgi komisijai. Mēs tiešām cenšam vienlai, cenšamies vienlaicīgi risināt trīs lietas. No vienas puses tie ir vidas jautājumi, CO2 emisijas, eh, uz ko jau bija atsauca, un otrā lieta, kas ir ļoti svarīga, ir transporta operatori, jo mēs vēlamies, lai viņi arī iegūtu no šī priekšlikuma. Ja jūs raugāties uz um, ietekmes novērtējumu, tad uh, degvielas ietaupījumi ļaus eh, ietaupīt 25 tūkstošus eiro eh, degvielas izmaksās pirmajos piecos gados, izmantojot eh, um, transporta līdzekli. Tas ir milzīgs uh, naudas apjoms, kas vienkārši mētājas uz ceļa, un mums vajadzētu to pacelt, uh, ieviešot šo priekšlikumu, cerams, šā gada laikā. Un treškārt, tas arī jau tika pieminēts, uh, Mērķis ir nodrošināt, lai Eiropas ražotāji varētu joprojām būt konkurētspējīgi starptautiskā mērogā. Ehm, tika minēta atsauce uz citām valstīm, ASV, Ķīnu, Indiju pasaulē un Japānu. Viņiem jau ir standarti attiecībā uz liels noslodzes transporta līdzekļiem, jeb smagajām automašīnām un tas um, palielina spiedienu nāk klajā ar jaunām tehnoloģijām, un um, mums ir jānodrošina, lai arī mūsu ražotāji virzītos uz priekšu un nezaudētu savu tehnoloģiskā līdera pozīciju, kas viņiem joprojām ir. Bet pieeja, kas ir izvēlēta, un tas arī, manuprāt, vairāk kārt šeit izskanēja, tā ir tāda pakāpeniska pieeja, jo šī ir pirmā reize, kad mēs uh, Uh, uzliekam uh, kaut kādus noteikumus emisijām no um, smagajām automašīnām. Mēs būtu gribējuši iekļaut visas uh, smago uh, transporta līdzekļu kategorijas, uh, lielās, mazās automašīnas, autobusus, bet tas ir milzīgs uh, apjoms, milzīga darba apjoms, un um, mašīnas varbūt ir līdzīgas, bet eh, šie tie smagākie transporta līdzekļi ir daudz atšķirīgāk, un tāpēc mēs esam izvēlējušies šo pakāpenisko pieeju. Esam pabeiguši analīzi lielajām smagajām automašīnām, un tās ir apmēram 75% emisiju no smagajām mašīnām. Tā ir lielākā emisija daļa, ko mēs šeit nosedzam, un mēs eh, vēlamies eh, skatīt pārējās transporta līdzekļus 22. gadā, kad būs pārskatīšana. Uh, Tātad pēc četriem gadiem ir paredzēta šī pārskatīšana, jo tad, mūsuprāt, mums būs pietiekamie dati. Tas instruments, ko mēs izmantojam, ir vektors, Eh, tas ir simulācijas instruments, tas nav kaut kas tāds, ko jūs tā kā aizpildāt un tad tas ir pieejams visu laiku. Nē, tas ir eh, darbs, kas visu laiku turpinās, jo jums šajā modelī visu laiku būs jāievada dati par jaunajām tehnoloģijām, kas laika gaitā radīsies. Un šeit komisijai visu laiku būs eh, darbs turmākajos gados, lai vektoru aktualizētu, lai tajā būtu atspoguļots viss jaunākās efektīvās tehnoloģijas. Un e, tad, ja mēs raugāmies uz e, šiem te priekšlikumiem e, grozījumiem, kas ir ieteikti, un ja mēs paraugāmies uz smagajām automašīnām, kas ir īpaši garas, tās augtās Eiropas modulārās sistēma kombinācijas, tās uh, tiks arī skatītas 2022. gadā, un es nedomāju, ka no komisijas puses mums būs problēma ar šo konkrēto grozījumu, bet šis te otrs eh, grozījums, vēl tu vīlu, manuprāt, tas rada zināmas problēmas. Mēs to pētījām, mūsu ietekmes novērtējām, un tas nozīmē to, ka mums būtu jāpaplašina vektora simulācijas modelis, iekļaujot visu degvielu sektoru. Uh, Un degviela sektors, protams, nav automatīvā automašīna ražotāja sektora atbildība, kamēr šeit atbildība ir uz automašīnu ražotājiem, jo kā tad viņus var padarīt atbildīgus par emisijām, kas rodas pirms degviela tiek iepildīta automašīnā. Un gribu atgādināt jums arī to, ka par šīm emisijām uh, tiek runāts citos likumdošanas aktos Eiropas Savienībā, jo īpaši atjaunīgās enerģijas direktīva skata um, dažādi degvielu jautājumi. Un uh, te ir ļoti skaidra šī te uh, biodegvielu um, joma. Tātad, ja tagad tiek atļauts, eh, ka biodegviela arī tiek ieskaitīta CO2 eh, pie eh, lielas noslodzes transportlīdzekļiem, tad šis biodegvielas tiek skaitīts divreiz. Un ja jūs paraugāties uz šo 8% biodegvielu mērķi atjaunīgās enerģijas direktīvā 2030. gadā, tam vajadzētu mūs novest pie emisiju samazinājuma apmēram 29 30 miljonu tonu CO2. Ja jūs praugāties uz šo uh, likumdošanas aktu, tad emisiju samazinājums būs mazāks. Tātad, ja jūs visu biodegvielu izmantosiet, lai um, uzrādītu samazinājumus, ko mēs šeit sagaidām, tad ražotājiem nebūtu jā, nekas jāuzlabo. Un vienīgais veids, kā jūs to varētu izlabot, ir uh, radikāli palielinot uh, mērķus, ņemot vērā arī biodegvielu. Uh, Tātad ir ļoti svarīgi to ņemt vērā, un es zinu, ka mums tādas pašas diskusijas ir tad, kad ir runa par CO2 un mašīnām, par ko būs balsojums pirmdien um, Luksemburgā, bet uh, svarīgi ir tas, ka mēs nevaram emisiju samazinājumus uh, skaitīt divreiz, tātad ņemt no viena likumdošanas akta un to ielikt citā uh, likumdošanas aktā, tā nav gudra uh, Uh, likumdošana, tā ir slikta likumdošana, tā ir dublēšanās, un tas radīs arī uh, daudz administratīvā sloga autoražotājiem, jo viņiem tad būs pienākums ziņot par šiem te emisijām, kas uh, notiek pirms degvielas uzpildes, un tas nav viņu kompetencē. Es atvainojos, ka joprojām izteicos ļoti ilgi, uh, par tādu īsu ziņojumu, bet šis pēdējais punkts bija ļoti svarīgs visās šajās te diskusijās, kas mums būs par mm, transporta līdzekļiem, lai arī tie būtu liels noslodzes vai uh, mazās smagās automašīnas. Liels paldies! Paldies! Mani nedaudz pārsteidz šis te mistiskais balsojums pirmdien Luksemburgā. Laikam ir kaut kāds lepeni balsojumi, neko nezinu par to. Nu labi, tad tagad. Uh, Vai man dot vārdu Vīmam? Vīmam droši vien jādod vārds noslēguma vārdiem. Jā, protams. Priekšsēdētāji, liels paldies! Es gribu pateikties ēnu referentiem par viņu ieguldījumu, gribu pateikties jo īpaši arī Eiropas komisijai par ļoti skaidro skaidrojumu par šo uh, ziņojumu. Um, Komisijas pārstāvs ļoti skaidri izteicās, esmu nedaudz vīlies attiecībā uz Dalundas kunga teikto, kurš teica, ka tas joprojām vēl nav pietiekami ambiciozi, jo tautas partijas viedoklis ir pilnīgi atšķirīgs. Mēs uzskatām, ka šeit ir uzsprā, nospraust ļoti ambiciozi mērķi, un uh, kopā ar zaļo kolēģi tad paraudzīsimies, uh, kā tad 30. gadā tas izskatīsies, kā tas uh, būs izvērsies. Es atgādinu, ka grozījumus var iesniegt vēl līdz 13. septembrim un komisijā, komitejā balsosim 9. oktobrī. Un tagad ķersimies klāt ceturtiem un pēdējiem šīs pēcpusdienas punktam, kas ir uh, par um, šo te ko, telpisko regulējumu, un tas ir itre uh, komitejas uh, jautājums, kā mēs sniedzam uh, atzinumu, un Vims eh, atbildēs Salīnija kunga vārdā, kurš ir šī atzinuma sagatavotājs, un viņš ir no tautas partijas Vim. Priekšsēdētāji ir skaidrs, ka ceturtdienas eh, pēcpusdienā organizēt sanāksmi nav tā spožākā ideja. Uh, Tas īpaši attiec uz kolēģiem, kuriem uh, ir jāceļo tālāk. Protams, tas neko nemaina, temats tik un tā ir svarīgs, un tāpēc es uh, labprāt Salīnīkunga vārdā um, pastāstīšu par viņa atzinumu. Kosmos un transports uh, ir uh, šajos uh, tehnoloģijas attīstības laikos uh, cieši saistīti. Uh, Un uh, ir uh, kosmosa tehnoloģijas, kas tiek izmantotas mūsu transporta sistēmās, un arī uh, visa transporta pārvaldes sistēma cieši ir saistīta ar kosmosā balstītām sistēmām, tādām kādas tas tās šobrīd ir. RTMS, ECOL un arī SafeCNet. Visas šīs sistēmas, šie tīkli ir cieši saistīti ar kosmosā balstītām sistēmām un atkarīgi no šīs nozares. Es pats uh, esmu referents par uh, autonomo braukšanu, kur arī eh, šādas sistēmas ir vajadzīgas, bet arī klimata pārmaiņu monitorings tiek īstenots, izmantojot šīs te labi funkcionējošās uh, tehnoloģijas, eh, kas ir izvietotas kosmosā. Eiropas komisija Galileos, Egnos un Kopernikus apvienos, un eh, vēl nāks klāt divas jaunas iniciatīvas, proti SSA un GovSatcom. Tas viss tiks apkopots eh, jaunā programmā Priekšsēdētāja kungs arī šeit eh, daudzgadu finanšu schēma, jeb DFS, spēlē izšķirīgi svarīgu lomu, jo eh, šeit eh, šai jomai ir atvēlēts diezgan augstas summas no 21. līdz 27. gadam, un ir svarīgi, lai kosmosa nozare gan savā tiešajā darbībā, gan arī visos transporta veidos kļūtu uh, drošāka, ilgspējīgāka un vispār, visādi citādi labāka. Ir jauna aģentūra plānota kosmas nozarei, un šai aģentūrai būs viss šis process arī jāpavada, jāīsteno, lai to var izmantot dažādos transporta veidos. Salīnī kungs jo īpaši balstās uz uh, Um, tad, tad pievēršas jautājumiem, kas ir um, saistīti ar um, satelītiem, kas ir beiguši darboties, kas uh, ir bojāti un citiem atkritumiem kosmosā. Tam ir jāpievēršas aktīvāk un salīnīkungs, kuram es piekrītu, saka, ka mēs taču nevēlamies, uh, lai uh, kosmosā um, būtu tik daudz atkritumu, ka tie sāk mums krist uz galvas. Uh, kā tāds lietus vai krusa. Um, un tas viss ir ļoti svarīgi. Es jau minēju Govstat.com programmu, un šajā programmā skaidri parādās, kāda loma um, kosmosā izvietotiem uh, uh, dienestiem pakalpojumiem ir uh, transporta jomā. Visa šī te tehnoloģijas attīstība var tikt arī ļaunprātīgi izmantot, ja mēs to pietiekam neaizsargāsim. Salīniekungs piedāvā padarīt eh, kosmos programmu drošāku, pēc iespējas neatkarīgāku, bet vienlaicīgi arī veicināt eh, konkurenci, lai mēs varētu sadarboties ar visiem partneriem, un tas attiecas arī uz partneriem ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Paldies, Revo Dalons kundzei, vārds, kurā ir tāds vienas dāmas izrāde šo pēcpusdienu, vai es atvainojos, es kļūdījos, sajaucu dāmas. Demontes kundze uzstāsies. Asiskungu vārdam. Jā, Francisko Asis savārdā es uzstājos, pa, eh, vēlos pateikties referentam par darbu, un šis temats ir ļoti svarīgs nākotnē un arī transporta nozarei šeit paveras uh, neierobežots iespējas Eiropas Savienībai, tās dalību valstīm, pilsoņiem. Mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem - klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība, autonoma braukšana, tāpat drošības un aizsardzības jautājumi, ceļu satiksmes drošība. Mēs rodam tam visus risinājumus kosmosa pētniecības kontekstā Eiropas Savienība kosmosa izpēti nosauc par vienu no savām prioritātēm, jāpiešķir papildu finansējums izpētēju attīstībai, un komisijas ierosinājumi nav pietiekami tālējoši, un tādēļ Eiropas parlamentam jāiestājas par to, lai tiktu piešķirts vairāk resursu un lai atrisinātu problēmas Eiropas līmenī, ja tas nepieciešams. Tāpat eh, mēs dosim savu ieguldījumu diskusijā, sagatavosim eh, grozījumus un eh, ceram, ka nāku, galu galā mums izdosies panākt ļoti labu dokumentu pieņemšanu. Paldies, Demontes kundze, un tagad es uzstāšos Teličkas kunga vārdā. Viņu ir uzaicinājis parlamenta priekšsēdētājs, kuru viņš pārstāv citā pasākumā. Deličkas kungs pateica referentam par veikto darbu, var atbalstīt lielāko daļu ierosinājumu, runājot par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Ir transporta komitejai jāaprobežojas ar virkni stratēģisko prioritāšu. Un uh, Uh, ir uh, jāpieņem Eiropas uh, saskaņot stratēģiju šai jomā, lai varētu sekot tās īstenošanai un laika posmā līdz 2027. gadam ņemot vērā šos apsvērumus, Teličkas kungs atbalsta pilnvaru paplašināšanu uh, uh, Prāgā bāzētai aģentūrai. Tas ir ļoti svarīgi transporta nozarei, un mūsu komitejai būtu jārunā vienā vārdā, vienā balsī uh, par laika posmu 2020-2027 Teliškas kungs uh, debatēs īpaši koncentrēsies uz šādām prioritātēm. Pirmkārt, garantēt pietiekamu budžetu, ņemot vērā programmas nozīmību attiecībā uz transportu nozari un uh, arī domājot par savienību kopumā. Un uh, Ir eh, jādomā par līdzekļu piešķiršanu dažādām programmām un aģentūrām un sadarbību vai miedarbību ar citām programmām. Tāpat eh, programmas uh, izstrādāto tehnoloģiju laišana tirgu un jādomā par šo tehnoloģiju sadarbspēju. Tādēļ ir svarīgi izstrādāt uh, standārtu šai tehnoloģijai uh, komisijas un aģentūras sadarbībā. Tāpat jāņem vērā debates, kurās ir iesaistījies parlaments par Enisa pilnvarām. Tāpat ir nepieciešams izvērtēt programmas rezultātus un Teliškas kungs jau ir par to Uh, iepriekš izteicies. Un tagad vārds uh, Revlodalons kundzei. Es nedaudz uh, kļūdījos. Saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzteikt šo darbu. Tas ir gan tehniski, gan politiski sīki izstrādāts. Ir svarīgi domāt par Eiropas kosmosa programmu nākamajam periodam. Parlaments par to arī runā savā Uh, ziņojumā par Eiropas kosmosa programmu un lai uh, uh, tās pielietojumi visās transporta nozarēs komisijai būtu jāņem vērā parlamenta ierosinājumi, jo ļoti svarīgi ir arī tas, ka referents ir referents itra komitejā, un tas līdz ar to veicina sadarbības starp abām komitejām. Un tāpat ir jādomā par Eiropas satelītu palaišanas tirgu, ir jādod priekšroka Eiropas uzņēmumiem, un esmu sagatavojusi grozījumus, lai to ierakstītu mūsu atzinumā. Man ir viens jautājums. Uh, Uh, referentam un komitejai, vai ir paredzēta darba programma turpmākiem 20 gadiem pat satelītu palaišanas jomā. Un es gribu zināt, kas ir paredzēts attiecīgajā regulā šai jautājumā. Paldies! Nu, tagad es uzstāšos pat savā vārdā, nelasīšu vairs Teliškas kungas sagatavoto dokumentu. Pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka uh, Eh, ir aģentūras sagatavotā regula ļoti augstā kvalitātē izstrādāta un arī eh, referents ļoti labi ir pastrādājis. Ļoti žēl, ka štata eiroskeptiķi ir eh, izgājuši no zāles, jo šajā tematā mēs runājam par suverenitāti, bet par Eiropas suverenitāti šai gadījumā. Un es gribu teikt, ka kosmospolitiku dalību valstu līmenī uh, nopietni īstenot nav iespējams, un ja nebūtu šādas Eiropas politikas, tad mēs būtu tā kā uh, trešās uh, šķiras uh, valstis šai jomā, ja tā varētu teikt. Un, uh, ja mēs tā padomātu, kāda būtu Eiropas suverenitāte, uh, šobrīd, ja nebūtu šīs, uh, šo Eiropas kopīgo pasākumu, domājot arī par atsevišķu dalību valstu aizsardzības politiku. Tātad tas ir ļoti svarīgi mūsu suverenitātei. Un par to ir arī runa šajā ziņojumā. Un vēl pāris komentāri. Ir ļoti Eh, sensitīvs jautājums par eh, raķ, eh, palaišanas sistēmām, satelīta palaišanas sistēmām. Tagad tiek atkal atdzīvināta Ariane 6 programma, un mēs zinām, ka arī ASV saskaras ar lielām problēmām. Tur tas tika nodots privātu uzņēmumu uh, Eh, rokās, tiek domāts par vairāk kārt izmantojamām iekārtām, un tādēļ arī mums būtu jāpārskata budžets, kas tiek piešķirts šiem pasākumiem, jo, ja būs nepietiekams finansējums, tad mēs zaudēsim šai sacensībā un zaudēsim arī mūsu rīcībā esošos resursus ir ļoti svarīgi, lai būtu daudz gadu programma attiecībā uz satelītu palaišanas sistēmām Eiropā. Un e, ļoti svarīgi ir e, Savienībai un e, komisijai e, pievērsties šiem jautājumiem. Tāpat ir arī jādomā par to, kā mēs varam izmantot datus, kas gūti kosmosa izpētē par, arī par komerciālu izmantošanu. Par to vajadzētu runāt varbūt ne tikai šajā programmā, ir daudzas citas programmas, kurās to varētu īstenot, bet mums tiešām ir eh, nepieciešams gūt eh, pievienoto vērtību no eh, kosmosa izpētes pasākumiem. Un, protams, gribu teikt, ka mēs uh, atbalstīsim šo darbu. Esmu arī paredzējis iesniegt dažus grozījumus. Tālāk vārds goja pārstāvē Konečņas kundzei. Paldies! Arī gribu teikt mūsu grupas vārdā pāris vārdus par šo dokumentu. Jāsaka, ka atšķirībā no jums komisijas priekšlikums manī radis, radīs zināmu vilšanos. Mums vai e, tiek aizmirst tas, ka varētu rīkoties e efektīvāk, ātrāk un komisija vēlas pārvaldīt aģentūru darbību, un tas neveicina efektivitāti. Un, uh, protams, šīs aģentūras neatteiksies no savām uh, kompetencēm, no simts darbiniekiem, kas uh, kontrolē šo aģentūru darbu. Un, uh, būtu iespējami ietaupījumi šajā jomā, būtu jādomā par starptautisku sadarbību, par programmu izstrādi un uh, Tā tad tā būtu tādai saskārnei jābūt. Es uh, būtu jādomā par tehnoloģisko attīstību un uh, sistēmām, bet uh, regulā uh, ir saglabāta pašreizējā situācija, šāds risinājums nav efektīvs, un, manuprāt, mums šeit kaut kas tomēr būtu jākoriģē. Paldies! Nu, jā, runājot par uh, kosmosa uh, politikas koriģēšanu, nu, tas vienmēr var būt nepieciešams, saka priekšsēdētājs, tagad vārds komisijas pārstāvim. Oui, je change. Euh, voilà, voilà, voilà, voilà, ça marche. Vous savez, les micros. Nu, mikrofoni strādā sliktāk nekā Eiropas kosmosa programma. Nu, jā. Negribu gari runāt, gribu tikai eh, norādīt, ka, kā jūs teicāt, priekšsēdētāja kungs, tas, kas ir izdarīts Eiropas līmenī, nebūtu bijis paveicams atsevišķām dalību valstīm. Un uh, Eh, programma Galileo jau šobrīd mums nodrošina tādu precizitāti, kādu nespēja uh, garantēt neviena cita pasaulē īstenota programma. Tā kā mēs uh, varam daudz ko vairāk uh, panākt ar ģeolokalizācijas programmu. Un dažkārt mēs aizmirstam to, ko mēs varam kopīgiem spēkiem paveikt, ar ko mēs varam lepoties. Un Es uh, gribētu minēt arī konkrētu piemēru, piemēram, otrpus okeānam uh, lielas valsts, eh, valsts departaments ir izteicis pateicību Kopernikus programmai par atbalstu nu, tādos dramatiskos notikumos ASV. Eh, komitejas eh, atzinumā eh, ir uh, Uh, minēti daudzi svarīgi punkti, piemēram, palaišanas sistēmu programmu. Tas ir sensitīvs jautājums. Šeit ir runa par Eiropas autonomiju un mūsu piedāvātajā priekšlikumā ir dots skaidrs signāls attiecībā uz Eiropas autonomiju šajā jomā. Tas ir strīdīgs jautājums, bet tomēr ir ļoti svarīgi, lai mēs un parlaments uh, uzsvērtu, apstiprinātu savu Uh, nostāju. Es ceru, ka parlaments atbalstīs komisijas pozīciju. Diemžēl par ilgtermiņā politiku, strateģisko skatījumu turpmākiem 20 gadiem, nu jāatzīst, ka mūs ierobežo budžeta cikls, ja tā varētu teikt, mums ir jāpatur prātā, ka DSF tiek apstiprināts tikai septiņiem gadiem, tādēļ nevaram uzņemties saistības uh, tālākā nākotnē attiecībā uz Eiropas kosmosa izpētes stratēģiju. Tālāk par pārvaldību. Šeit arī vienmēr ir tāds delikāts jautājums. Gribu apliecināt uh, komitejas deputātiem, ka komisija nevēlas izvairīties no savas atbildības. Mēs uzņēmamies savu atbildības daļu, un ir svarīgi panākt vienprātību starp dažādiem spēlētājiem, tātad Eiropas kosmosa aģentūra, aģentūra Prāgā un Eiropas komisija, lai mēs visi harmoniski sadarbotos. Es domāju, ka ja mēs Eiropieši paši nespēsim sadarboties, tad mēs arī nespēsim saglabāt savu vadošo lomu Galileo un Kopernikus jomā domājot par nākotni, gribu teikt, ka komisijas mērķis ir nevis veikt iztenot revolūciju, bet uzlabot pašreizējo uh, situāciju, un tad arī pēc desmit gadiem mans pēctecis varēs parlamentam teikt, ka mūsu programmas ir labākās pasaulē, un mēs rēķinamies ar jūsu atbalstu. Paldies! Jūs ļoti skaisti runājāt, saka priekšsēdētājs. Tā kā mēs esam apsteiguši mūsu uh, darba grafiku, nu, mums ir ietaupīts laiks, tad es tomēr došu iespēju izteikties uh, vēl deputātiem pēc tam, kad ir runājusi komisija. Keit, lūdzu. nu, nevaru teikt, ka tas ir tāds mans uh, mīļākais temats. Uh, būtu izvēlējies droši vien citu tematu, bet uh, nu, uh, kom, ar kosmosa jautājumiem man ir diezgan maza saskara. Tomēr vēlos pateikties vispirms Salīnī kungam par uh, darbu pie ziņojuma projekta, pie atzinuma projekta. Uh, Un komisija jau teica, ka kosmoss ir mūsu kopīgais mantojums un ir jādomā par nākotn, nākamajām paudzēm, ka mums ir jārīkojas atbilst, atbildīgi arī kosmosā. Un tādēļ es zaļo grupas vārdā iesniegšu atsevišķus grozījumus par ilgtspējību, lai novērstu tādu sacensību, uh, Uh, izsmeļamu resursu izmantošana. Tālāk par Galileo un Kopernikus pakalpojumu uh, sniegšanu bez maksas uh, citām iesaistītām iestādēm un arī par novatorisku sistēmu attīstību. Tāpat jādomā par dzimumu līdztiesību kosmosa izpētes nozarē, uh, lai nodrošinātu to, ka ir ievērots dzimumu līdzsvars uh, valdēs, uh, padomēs. Un pat e, gribu teikt uh, arī, ka mēs sadarbosimies ar referentu un ēnu referentiem turpmāko nedēļu mēnešu laikā. Paldies! Paldies, Keit! Un tagad Vimam vārds. Nu, priekšsēdētāji ir uh, smieklīgi, ka tāda liela grupa, ka ETP uh, nodarbojas ar četriem atšķirīgiem tematiem. Pateicos ēnu referentiem par viņu ieguldījumu, pateicos komisijai par skaidrojumiem un ceru, ka kolēģis Salīni un viņa līdzstrādnieki, pateicoties pārēdē internetā, varēja visu atzīmēt un pierakstīt un to ņems vērā. Nu, gribu teikt Teilor kungam, ka mums ir nepieciešamas labas inženieres, bet, nu, galvenā ir kvalitāte, nevis dzimums. Paldies, saka priekšsēdētājs, jā, jūs teicāt ļoti saprātīgus vārdus, un līdz ar to varu teikt, ka par šo grozi, šo atzinumu, tā tad var iesniegt grozījums līdz 13. septembrim 2012. Neaizmirstiet pirms pusdienām iesniegt grozījumus, un mūsu nākamā sanāksme notiks šā gada 24. septembrī. Līdz ar to nedaudz uh, priekšlaicīgi beidzām šodien uh, darbu. Nu, un uh, tas gan arī tādēļ, ka tik daudz deputātu nebija klāt. Football. Eh bien sûr.